Das Wort hat nunmehr der Herr Abgeordnete. Tagad vārds Ferberkungam. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs, godātie kolēģi. Jā, lūdzu, uh, ievērojiet klusumu, nomierinieties. Nu- Mīļie kolēģi, ja jūs nevēlaties uzklausīt, kas Ferber kungam ir sakāms, tad lūdzu klusām pametiet zāli, piemēram, Harmsas kundze. Harmsas kundze, jums būtu manī jāieklausās, pirms jūs rītā nāksiet klajā ar preses konferenci. So, bitte sehr, Herr Kollege. Lūdzu, kolēģi kungs. Paldies priekšsādātāji komisāri, godātie kolēģi. Šodien mēs eh, pirmo reizi runājam par konkrētiem normatīviem pasākumiem pēc Luxlīks gadījuma. Uh, Un tāpēc es uzskatu šo diskusiju par ārkārtīgi svarīgu, jo tajā runa ir par to, ka mēs kā parlaments sūtam skaidru vēstījumu par labu caurskatāmībai, par labu skaidrībai, par labu godīgai nodokļu konkurencei Eiropas Savienībā. Jo tieši attiecībā uz nodokļu nolēmumiem dalību valstu vidū jau ir pienākums veikt informācijas apmaiņu, taču godīgi sakot, šis pienākums īsti nedarbojas šīs diskusijas eh, sākumā man jau ir jāpateicas komisijai, jo īpaši konkurences komisārai par to, ka arī viņa godīgas eh, nodokļu eh, politikas jautājumam ir pievērsusies. Un šim jautājumam patiešām ir jāpievēršas. Komisija jau ir nākusi klajā ar savu priekšlikumu proti tā, par to, ka visi nodokļu nolēmumiem, kuriem ir pārrobežu nozīme, uh, ir um, automātiskā kārtā jātiek nodotiem arī citu dalību valstu rīcībā, un uh, tā no komisijas puses ir sākotnēji laba pieeja, taču mēs ekonomikas komitejā par to jau runājām, runājām par virkni pasākumu, kas ir nepieciešama, un es nosaukšu dažus uh, atslēgvārdus. Piemērošanas joma jeb aptvērums. Broka kungs, vai nu jūs ejat ārā, vai arī ļaujiet man runāt. Brauka kungs, vai jūs nesapratāt? Tātad, mēs diskutējām par to, ka aptvērumā ir jāiekļauj visi joprojām derīgie nodokļu lēmumi, kamēr vien tie skar juridiskas personas. Tātad visi nodokļu nolēmumi, kas attiecas uz juridiskām personām, kas būtiski paplašina aptvērumu jomu. Un mēs runājam arī par to, ka ar informāciju ir jāapmainās uzreiz, nevis reizi ceturksnī, kā to ir ierosinājusi komisija. Mēs pieprasījām arī to, ka ir jāietver papildi informācija, proti nodokļu identifikācijas numurs, tāpat arī uh, gadījumi, kad uh, tiek pieļautas atkāpes no parastajām nodokļu tiesībām, un jāņem vērā iespēja komisijai šo informāciju attiecīgi arī pielietot. Un mums ir jāpiemēro spiediens, lai nodokļu tiesības netiktu piemērotas pret dalību valstīm, bet gan dalību valstu interesēs. Uh, Un uh, ikvienam, kas uh, ir izdevis nodokļu nolēmumu, ir jārēķinās ar attiecīgajiem nodokļu tiesību aktiem un konkurences tiesību aktiem. Un uh, pašreizējie priekšlikumi no komisijas puses ir uh, vājāki par mūsu priekšlikumiem. Un uh, ir arī daudz, kas palicis neskaidrs. Uh, Tāpat eh, spēkā stāšanās tiek pārcelta par vienu gadu. Nav, pieminēts, eh, nav pieminēti šie visi spēkā esošie nodokļu nolē, nolēmumi un eh, dalība valstu finanšu Jāteic, ka gan e, šajā parlamentā, gan komitejās tiek runāts par caurskatāmību, par skaidrību, bet šīs prasības netiek pildītas, tāpēc es aicinu e, dalību valstis sākt nopietnas sarunas ar Eiropas parlamentu, lai panāktu iespējami labāko rezultātu, lai e, nodokļu nolēmumu gadījumā un arī transfer cenu vienošanos gadījumā mēs nonāktu pie tāda modeļa, lai eh, nodokļu režīms eh, neradītu slogu kaimiņiem, bet gan ļautu samaksāt nodokļus tur, kur patiešām notiek saimnieciskā darbība. Komitejā šis priekšlikums ir guvis plašu atbalstu, un es ceru, ka tādu pašu plašu atbalstu tas gūs arī plenārsēdē. Paldies! Kiitoksia edustaja Ferreira ja nyt. Paldies! Tālāk vārds nākamajam runātājam. Ferēras kungs runā. Ferēras kundze runās Kofoda kunga vārdā. Paldies. Priekšsēdētājs kundze, kolēģi, komisāri. Um, what is it? The translation. A translation? Okay. So. Šķiet, ka bija tehniska problēma ar tulkojumu. Tātad, es vēlētos vispirms uzteikt eh, referenta paveikto darbu un pateikties viņam par gatavības kompromisu, kas uh, caurstrāvoja viņa darbu šeit parlamentā. Uh, Un, um, jā, patiešām šis darbs tika veikts uh, vēl joprojām lakslīgs gadījuma ietekmē. Un ir jau pagājis gads kopš šī lakslīgs skandāla, un atbilstīga informācijas apmaiņa ir tikai viens no pasākumiem, kas ir nekavējoties un pienācīgi jāīsteno kompromisa ceļā. Uh, Un te nav runa tikai par Eiropas parlamentu, nē, te ir jāpanāk starp institucionāla vienošanās, kas ietver gan padomi, gan komisiju. Un tai būtu jāveido jauna kultūra jau nodokļu praksēs Eiropas Savienībā. Un pirmkārt es vēlētos pateikties Eiropas komisijai par tām iniciatīvām, ko tā jau ir uzņēmusies īstenot Tāpat arī es aicinu komisiju turpināt izdarīt spiedienu un nepadoties. Arī Eiropas parlamentam ir eh, spēcīga nostāja, taču mums ir vajadzīga arī līdzvērtīga spēcīga Eiropas komisija, un mums ir vajadzīga arī ticamība no padomas puses. Un te nu jāteic, ka es piekrītu Ferbera kungam. Mēs esam vīlušies par 6. oktobra ekofin lēmumiem. Tie sagādāja vilšanos ne tikai attiecībā uz jauno procedūru spēkā stāšanos, bet arī citādā ziņā. Nav pieņemami tas, ka vienošanās par informācijas apmaiņu, jo īpaši slepenas vienošanās, kas, protams, sagādā labumu daudznacionālām kompānijām, Tātad nav pieņemams, ka šajā informācijas apmaiņā komisija tiek laupīta iespēja padarīt savu darbu, jo komisijai ir jābūt šim centrālajiem punktam informācijas apmaiņā. Uh, starp valstu vienošanās ir, ir pilnībā ignorētas, un tas nav pieņemami, jo Eiropas komisijai vajadzētu kalpot par informācijas apmaiņas platformu. Tāpat nav pieņemami, ka valdības ierobežo informācijas apmaiņu, aprobežojot tos ar nolēmumiem, kas ir izdot pēdējo piecu gadu laikā, kamēr uh, komisijas priekšlikums attiecās uz desmit gadiem. Uh, Šiem dokumentiem gadu gaitā vajadzētu būt eh, pieejamiem nodokļu administrācijas iestādēm neatkarīgi no tā, kad tie stājās spēkā. Un tāpat arī visiem nolēmumiem, kas vēl ir spēkā, būtu eh, jāpiemēro informācijas apmaiņas noteikumi. Es vēlētos arī norādīt, ka visi šie nodokļu nolēmumi par šiem nodokļu nolēmumiem ir jāziņo, jo Tie automātiski ietekmēs nodokļu sistēmas eh, dalību valstīs. Līdz ar to nav nekādas jēgas informācijas apmaiņā aprobežoties tikai ar starptautisko tirzniecību, jo galu galā Nolēmums eh, var eh, sagādāt risku arī citu dalību valstu nodokļu sistēmām. Uh, Rezumējot, mums ir jauna darba kārtība šajā jautājumā. Eiropas parlaments ir apņēmies no sirds strādāt, arī Eiropas komisija ir nopietni pievērsusies šim darbam, bet arī padomei ir jārīkojas lojāli un jārisina negodīgā nodokļu situācija Eiropā. Eiropa ir jāatgūst uh, nodokļu maksātāju uzticēšanās, jo galu galā tie ir viņi, kas iemaksā nodokļus. Uh, un tas ir ārkārtīgi būtiski šim mūsu kopīgajam projektam, kuram mēs visi tik ļoti ticam. Paldies priekšsēdētāji, un tagad dosim vārdu trešajai runātājai. Jā, tiek runāts par to, ka mēs esam nodokļu krīzē, un šīs tropu salas pastāv Eiropas uh, Savienības ietvaros. Mūsu nodokļu maksātāji maksā noteiktu maksu par to. Uh, valsts sektoram trūkst investīciju, MVU arī zaudē konkurēt spēju, jo viņi nespēja sacensties ar tām zemajām nodokļu likmēm, ko daudznacionālās korporācijas var sev nodrošināt. Uh, Nodokļu politika ir ārkārtīgi svarīga Eiropas iedzīvotājiem, un tuvojoties Lakslīgas skandāla gadadienai, es gribētu koncentrēties uz šīs diskusijas pamat jautājumu proti, kuram kas būtu jāzina par nodokļiem, cik daudz tad mēs patiesībā zinām. Atbilde ir tāda, ka mēs zinām stipri mazāk nekā mums vajadzētu, lai mēs varētu veidot tādas politikas, kas iedrošinātu iedzīvotājus un paskaidrot viņiem, ka korporācijas maksā visus nodokļus, ko tam vajadzētu. Uh, Jāteic, ka kā nodokļu komitejas dalībniecei man joprojām nav piekļuvis daudziem svarīgiem dokumentiem. Pagājušā gada novembrī cilvēki bija saštuši, kad uzzināja, ka pats komisijas priekšsēdētājs ir slepeni veidojis sistēmu, kas atbalstīja nodokļu vienošanās ar ietekmīgām korporācijām. Un bez uh, drosmīgu ziņotāju rīcības uh, nekas par šo netikt uzzināts. Kā gan Tā varbūt, kā gan varbūt taisnīgi, ka šādi nodokļu arhitekti nepiedzīvo uh, savu atmaksu un daudz uzskat, ka dēl tur ir uh, vainīgā puse, uh, ja runājam par izvairīšanos no nodokļiem. Pirmie pozitīvie signāli no komisijas nāca pagājušajā nedēļā, kad tika runāts par nodokļiem Starbucks un Fiat gadījumā un prasību atgūt nodokļus. Uh, taču šādām prasībām joprojām ir daudz darba veicams, un es vēlos uzteikt komisijas darbu, taču es uzskatu, ka komisārai arī būtu jāpaplašina un jāpadziļina izmeklēšana. Šī gada mārtā komisija nāca klajā ar nodokļu caurskatāmības pakotni, kas ietvēr tos dokumentus, par kuriem mēs runājam arī šodien. Viņi ierosināja atsaukt 2003. gada uh, ietaupījumu direktīvu, kas uh, nodrošināja atbilstošas informācijas sniegšanu, lai komisija varētu pārliecināties par to, ka visa informācija ir sniegta, taču šo direktīvu tagad aizstās jauna direktīva ar plašāku aptvērumu. Arī es biju ziņotāja šajā jautājumā, un es konstatēju, ka te var atvērties eh, juridiskās nepilnības, kas pieļaut turpmāk izvairīšanos no nodokļiem. Mēs piekritām atbalstīt atsaukšanu direktīvu par Administratīvo sadarbību arī tiek paplašināta, lai nodrošinātu apmaiņu attiecībā uz nodokļu nolēmumiem. Šis dokuments bija tik svarīgs, ka padome eh, spēra nākamo soli neuzklausot parlamenta nostāju. Tas bija ārkārtīgi apbēdinoši, jo mums bija būtiski uzlabojumi komisijas priekšlikumā, jo īpaši attiecībā uz aptvērumu paplašināšanu. Tomēr, atgriežoties pie manas galvenās domas, mēs nedomājam, ka parlaments ir bijis pietiekami mērtiecīgs tajā, kā informācija vajadzētu padarīt pieejamu. Kā zaļiem mēs aicinam, uh, lai um, tiktu padarīts uh, par publisku komisijas centrālais direktorijas un nevis tikai lielajiem iesaistītajiem spēlētājiem, bet visai sabiedrībai. Mēs uzskatām, ka Eiropas iedzīvotāji tieši to arī no mums sagaida, kā jau es savas runas sākumā sacīju. Lakslīgs skandāla. Viens no iemesliem bija publiski pieejams informācijas trūkums. Ievērojami politiķi, nodokļu eksperti, arī korporatīvie vadītāji ļoti labi zināja, kas notiek tajā pasaulē ko balsta nodokļu nolēmumi, un kā parlamentārietis es nezināju neko, un um, tieši šī iemesla dēļ zaļajiem parlamentā nav pieņemams uh, mazāks risinājums kā vien visas nodokļu informācijas publiskošana. Darījumiem ar korporācijām ir jākļūst zināmiem arī vēlētājiem, jo tie notiek arī vēlētāju interesēs. Un uh, cerams, ka arī korporatīvie juristi sāks apzināties tos reputācijas kaitējumus, ko rāda šie miklēnie nodokļu darījumi. Zilās kartas jautājums. Čanī kungs, vai jūs esat gatavs? Skotas kundze, vai jūs esat gatavi pieņemt šo jautājumu? Labi, Čanī kundze. Atvainojiet, Džanī kungs. Jā, paldies par iespēju uzdot šo jautājumu. Es īstenībā to varēju uzdot jebkuram no runājušajiem referentiem. Manuprāt, ir svarīgi informēt eh, iedzīvotājus tik labi, cik vien iespējams, saskaņā ar komisijas aprēķiniem, kāds ir ikgadējais apjoms, ko veido tie nodokļi, no kuriem izvairās korporācijas, kāda tad ir īsti zaudējuma Eiropas iedzīvotājiem. Mēs esam saskārušies ar dažādiem datiem. Vai jūs, kundze, varētu nosaukt kādus skaitļus? Kato, kundze. Jā, paldies par šo sarežģīto jautājumu. Es šodien nepaņēmu līdzi vajadzīgos datus, un es uh, saprotu, ka jums nav iespējas uzdot šādu jautājumu komisijai, bet komisija jau ir sagatavojusi šo informāciju. Šādus datus ir ļoti grūti izrēķināt, jo daļas no informācijas mums nav. Līdz ar to ir svarīgi pievērsties šim nodokļu tiesību aktiem, jo tiesnieks mums vairāk informācijas par to, cik daudz naudas aiziet garām. Un es uh, domāju, ka ir arī aprēķini par to, cik daudz šīs divas minētās korporācijas nav samaksājušas, bet ir vajadzīgi arī turpmāk aprēķini, lai mēs varētu sarēķināt, eh, kādus zaudējumus tad šī problēma ir radījusi. Un, un tagad vārds komisijai. Komisārs Moskavisī, kungs, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsādātājs kundze. Dāmas un kungi, cienījami referenti. Agresīva fiskālā plānošana ir eh, ļoti tāda nopietna bažu jautājums Eiropas Savienībā un arī pasaules eh, mērogā arī SAO ietvaros un G20 ietvaros. Jā, uzlabot caurskatāmību attiecībā uz nodokļu eh, režīmiem starp dalību valstīm. Tas ir ārkārtīgi svarīgs etaps, principā pat pats svarīgākais, lai cīnītos pret šo agresīvo nodokļu plānošanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Un komisijas pieņemtais lēmums pagājušā nedēļā Uh, Fiat uh, gadījumā, lietā Luksemburgā un uh, Starbucks gadījumā ASV. Tātad mēs sadarbojamies ar Vestagers kundzi un viņas dienestu, un mūsu sadarbība ir bijusi ļoti laba. Tagad mums ir jādomā, vai šie nodokļu nolēmumi varētu būt, teiksim, saistīti ar kādu citu Eiropas Savienības valsti. Uh, varētu notikt informācijas apmaiņa pēc eh, pieprasījuma, un eh, šo informācijas trūkumu izmanto dažādas kompānijas, lai mm, mākslīgi mazinātu savus eh, nodokļus. Un tas ir pretēji tiem aicinājumiem, kas krīzes laikā tika izteikti, tad veicināt nodokļu maksāšanu, un jāsaka, šāda izvairīšanās ir kļuvusi vienkārši neciešama, un šī iemesla pēc mēs esam 2015. gada martā nākuši klajā ar tādu ambiciozu plānu, uh, Uh, paredzēt automātisku informācijas apmaiņu par uh, nodokļu nomaksu starp visām dalību valstīm. Un gribu pateikties Ferberu kungam par uh, viņu ļoti kvalitatīvo ziņojumu un viņa priekšlikumu, un mums jau ir notikusi tāda ļoti auglīga sadarbība ar viņu šai sakarībā. 6. oktobrī dalība valstis panāca kompromisu, tātad politisku vienošanos, un es domāju, ka tas ir ļoti labi, ka tika arī publicētas BEPS uh, rekomendācijas uh, SAO ietvaros, kuras gal galā arī apstiprināja G20 valsts limā savā sanāksmē. Piekrītu Lamakstūru kungam, kurš joprojām vāda taks īpašo komiteju un tāpat arī parlaments veic uh, darbu šajā jomā. Un es gribu pateikties jums visiem par eh, ļoti tādu spēcīgu spiedienu, kas tika likts uz dalībvalstīm, lai panāktu eh, šo eh, vienošanos. Tas ekofinā netika panākts, bet parlamenta pozīcijā bija ļoti liels svars. Tas ir ļoti spēcīgs signāls no Eiropas Savienības puses, kas mums limā ļāva nākt klajā ar tādu kopīgu Eiropas Savienības pozīciju, prasot tātad eh, lielāku caurskatāmību nodokļu jomā un arī eh, G20 sanāksmēs aicinām mūsu partnervalsts arī to pašu un transformēt šo Eiropas Savienības direktīvu tādos globālos vai eh, pasaules mēroga standartos. Ferber kungs pauda ehm, tādu vilšanos un Ferēras kundzei gribētu atbildēt arī sekojoši. Jā, protams, jūs minējāt trīs ļoti svarīgus punktus. Pirmkārt, ka mums ir jāiet tālāk šajā pārobežu e, mērogā darbojoties. Tad nākošais jautājums par retroaktivitātes e, periodu, kas nav bijis pietiekami garš, un tāpat arī tas, ka mums ir jāiet pēc iespējas ātrāk šo tekstu īstenojot. Nu, tas viss, kā lai saka, komisija nevar teikt, ka nepiekrīt jums, e, referentu kungs, un uh, sākotnējais komisijas priekšlikums tik tiešām bija tālajošāks, un to arī padome apstiprināja, bet, eh, cienījamie deputāti, jūs zinat, kā funkcionē padome. Sistēma ir ļoti sarežģīta, ir jāpieņem eh, nodokļu jomā lēmums vienprātīgi. Un bija nepieciešams septiņi mēneši kopš komisijas priekšlikuma iesniegšanas un eh, šī teksta apstiprināšanas ekofina padomē. Komisija arī devu priekšsakam kompromisam. Kāpēc? Tāpēc, ka uzskatām, ka galvenais mūsu priekšlikuma princips, principi ir saglabāti šajā tekstā, arī automātiskā uh, nodokļu informācijas apmaiņa un tāpat arī plašāks uh, darbības lauks un arī tas, ka informācijas uh, apmaiņa notiek starp visām dalību valstīm. Un, protams, jārunāt arī par uh, komisijas lomu. Jā, tiek runāts par retroaktivitāti par desmit gadiem vai pieciem, bet uh, pieci es atvainojos, nu, uh, katrā ziņā tas bija labāk kā trīs gada nekā tas bija ierosināts, un tas būtu radījis problēmas. Runāt par īstenošanas kalendāru būtu vēlējies, lai tas stātos spēkā jau 2016. gada pēdējā trimestrī, bet, nu, valstīm bija uh, vēle panākt šo transponēšanas uh, periodu. Un teikšu, ka jā, gal galā tas ir kompromiss, kas ir uh, samērā ambiciozs un uh, kas nav pret eh, komisijas ierosinātiem, un eh, mēs eh, nekādā veidā neesam vainājuši savu priekšlikumu, un jā, šis kompromiss ir tiešām labs un kvalitatīvs, un tas ļoti būtisks solis uz priekšu. Gribu norādīt, ka komisijas iesaistīšanās tika saglabāta šī kompromisa izstrādē, un uh, Tas ir labi, man liekas, tīri no komisijas puses un vispārējo interešu un arī parlamenta interešu ziņā, jo komisijas iesaistīšanās ir ārkārtīgi svarīga, lai nodrošinātu direktīvas darbību un lai nodrošinātu arī dalību valstu uzticamību visiem šiem procesiem. Un es katrā ziņā gribu pateikties arī jums parlamentā. Ja notiek tikai darbs ar dalību valstīm bez eh, parlamenta iesaistas, nu tad pastāvētu risks, ka. Kā administrācijas, tātad, eh, nu, sadarbojas savā starpā, varbūt, eh, nu, kaut kā savu interešu vārdā. Un gribētu teikt eh, dažus vārdus arī par pāriem diviem ziņojumiem, par ko tiek runāts. Pirmām kārtām 27. maijā parakstītā vienošanās starp Eiropas Savienību un Šveici par finanšu kontu informācijas automātisku apmaiņu. Tas ir vēsturisks nolīgums. Uh, kurš uh, mūsu līdzpilsoņiem, man liekas, tas ir būtiski simbolisks, kas uh, uzsāk uh, tātad beigas šim Šveicas finanšu slepeniem režīmam un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas. Tātad nodrošināsim tagad tādu godīgāku situāciju mūsu līdzpilsoņiem. Un, referents eh, jau ir izstrādājis rezolūcijas projektu eh, šajā jautājumā, un es gribētu, protams, aicināt eh, jūs parlamentu, tātad jūs asamblēju, atbalstīt šo iniciatīvu. Tāpat esam aicinājuši atcelt uzkrājuma nodokļu direktīvas atcelšanu, sākot ar nākamā gada janvāri ņemot vērā to lēmumu, kas ir pieņemts 2017. gadā par automātisku informācijas apmaiņu. Protams, ka ir nedaudz žēl, ka uh, šī uzkrājuma nodokļa direktīva tika pieņemta tik vēlu, ka principā jau tā bija novecojusi, ka tā bija pieņemta. Un tai vajadzētu būt tādai labai mācībai mums, ka ir jārīkojas ātri un apņēmīgi šajā jomā, bet, uh, nu jā, jaunie standarti, prasības uh, ir, ir, ir prasa ko vairāk nekā šis direktīvā paredzēts, un es novērtēju Skot Kato kundzes veikto un pateicos viņai eh, par eh, ziņojumu saistībā ar šo ziņo, eh, direktīvu. Gribētu norādīt, ka tas, kā jūs arī komunicējāt ar Junker kungu, uh, Arī taks komiteja uzklausīja priekšsēdētāju, kurš bija gatavs izteikties, un es domāju, ja mēs runājam par tik svarīgas institūcijas atbilstību, atbildību, Jāceras, cik svarīgs ir šo pasākumu efektīvs īstenojums attiecībā uz informācijas automātisku apmaiņu par nodokļu bāzi, ko nosaka direktīva attiecībā uz administīvo sadarbību nodokļu jomā. Uh, komisijai noteikti izmantos uh, struktūrātu dialogu ar Eiropas parlamentu un uh, ekonomikas un finanšu komiteju, lai saulēcīgi informētu jūsu institūcijas locekļus par visiem nozīmīgākiem soļiem. Tātad kopsvilkumā es gribētu teikt, ka mēs veicam tādu ļoti būtisku soli, novatorisku soli. Mēs aicinam uz caurskatāmību. Tātad uh, ir dažādi viedokļi, ir eh, tehnoloģijas, ir masu mēdī, tāpat arī jūs parlaments spēlē lomu, no komisijas puses ir vēlme, un eh, dalība valstis arī iet šai virzienā, un tad jābūt šai apņēmībai rīkoties, un es pārliecināts, ka kopīgas eh, rīcības rezultātā, un es te vēlreiz pateicos referentiem un deputātiem, tā tad ceru, ka šī caurskatāmība šeit neapstāsies, un ceru, ka komisijas politiskā vēlme, un arī manējā ir tīpaši, uh, Eh, šīs komisijas piecu gadu laikā. Mēs darbosimies apņēmības pilni arī nodokļu jomā, lai arī lielie multinacionāli uzņēmumi tikt aplikt ar godīgiem nodokļiem. Es uh, uzskatu, ka arī par CCCTB, tātad par nodokļu bāzi un citas uh, iniciatīvas jāvērz uz priekšu, un es ceru, ka šis jautājums arī par uh, valstu reporting country by country par šo principu, tātad valsts atskaitīšanos principu, es domāju, ka to mēs virzīsim uz priekšu, un jā, tā ir tāda revolūcija caurskatāmības ziņā, un šobrīd mēs piefiksējam etapu, bet šīs vēl nav cīņas beigas. Paldies! Merci. Liels paldies. Pavanā. Edustajā. Labi, nākamais ir Švāba kungs, lūdzu. Komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Es domāju, ka šodienas diskusijas jautājums nav saistīts tikai ar mūsu kolēģi Ferbera kunga ziņojumu, bet eh, pirmām kārtām, protams, vēlos pateikties viņam par darbu pie šī ārkārtīgi svarīga dokumenta. Un mēs runājam par obligātu automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā Eiropas Savienības iekšienē, un mēs runājam arī par uh, šo pašu jautājumu attiecībā uz trešajām valstīm, un manuprāt, šis ir viens no pamatjautājumiem Eiropas Savienībā, kas ir ārkārtīgi svarīgs Eiropas Savienības iekšējā tirgus funkcionēšanai. Uh, normatīvais akts, par kuru mēs šobrīd runājam, daudzos gadījumos varbūt nav tik izšķirošana, bet ir ļoti svarīgi, lai uzņēmēji un darbaņēmēji Uh, darba ņēmēji varētu strādāt uh, savā tirgu, e, Eiropas Savienības iekšējā tirgu, un lai nav šai jautājumu nekādu izmaiņu. Un tie piemēri, par ko tika runāts par šo country by country reporting, uh, lūdzu ņemam, ņemsim vērā, ka mēs neatgriežamies tagad atpakaļ uh, lai nesanāktu tā, ka dalība, dalība valstīs esošie regulējumi būtu būs daudz svarīgāki par vispārēju Eiropas Savienības regulējumu. Lūkslīga situācija tieši to ļoti, to ļoti labi ir parādījusi, un tāpēc arī Ferbera konkas ceņojums ir ļoti pareizā virzienā. Mēs šeit runājam par to, ka ir nepieciešams ļoti ātri sniegt informāciju par nodokļiem pāri robežām. Un Ja mēs šeit runājam par to, vai informācijas apmaiņa nodokļu jomā būtu, būtu jāatstāj dalību valstu eh, rokās, bet ir ļoti svarīgi, lai mēs nezaudētu līdzsvaru. Vēlos komisāra Kongu eh, uzteikt. Paldies par to, ka jūs strādājat pie šī jautājuma un, un lūdzu turpiniet strādāt. Un, protams, tādas trešās valsts kā Šveica arī jāiekļaut šajā sistēmā. Paldies! Liels paldies! Pēters Simon kungs. Komisāra kungs, priekšēdētājs konda. Lēmums pret Starbucks un Fiatu, kas bija pagājuši nedēļ, eh, manuprāt, norāda uz to, ka laiki ir mainījušies. Jo līdz šim bija tā, ka mēs dzirdējām tik daudz, tika runāts par to, ka tas nav leģitīmi, bet īsti nebija nelegāli. Un Eiropas komisija tagad pagājušas nedēļa ar savu lēmumu ir parādījis, ka mēs šeit runājam par nelegālu rīcību no dalībvalstu puses. Un to piekoja, protams, arī uzņēmēji. Un ja dalībvalstis tagad grib darboties pietiekami godīgi un nopietni, tad ir nepieciešams ņemt vērā uh, šo jauno situāciju. Ja mēs runājam par automātisko informācijas apmaiņu, tad varam teikt, ka Eiropas komisija netiek ņemta vērā un netiek ies, iekļautā lēmumu pieņemšanā. Šobrīd komisija var balstīties uz konkurences noteikumiem, jo komisija, komisijas loma ir sargāt uh, Eiropas Savienības uh, līgumu darbību. Un mums ir svarīgi saprast, kāpēc vispār šāda situācija izveidosies. Un jautājums ir, cik lielā mērā uh, Eh, par kādiem, eh, par kādiem atpakaļ gadiem tad šī informācija tiks eh, nosūtīta. Skaidrs, ka runa nav tikai par pieciem gadiem, kas šobrīd tiek piedāvāti. Un tad rodas jautājums, vai iemesls ir tas, lai ne, lai ne vairāk tiktu atklāts, Un parlaments uzskata, ka ir nepieciešams nodrošināt informācijas apmaiņu, bet iespējas plašākā mērā, un tas attiecas arī uz informāciju iepriekšējos gados. Manuprāt, ja nebūs caurskatāmības, ja nebūs informācijas apmaiņas, tad mēs nevarēsim izbeigt šo negodīgo situāciju, un tāpēc arī komisāra kungs jūs varat rēķināties ar mūsu atbalstu. Paldies! Lielas paldies! Jums! Lūnes kundze ir mūsu nākamā runātāja. Runas kungs, paldies priekšsēdētāji. Runājot par nodokļu nemaksāšanu, izvairīšanos no nomaksas, manuprāt, šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi. Protams, mēs visi vēlamies nepārmaksāt nodokļus, tas ir skaidrs, bet te pašā laikā ir jāmaksā tas, kas ir jāmaksā. Šeit, protams, mēs runājam par tehniskiem ziņojumiem. Un Tā ir iespēja ņemt vērā šo situāciju, saskaņot valstu normatīvos aktus ar starptautiskiem standartiem, runājot par lēmumiem nodokļu jautājumos. Man ir daži jautājumi. Esmu ļoti gandarīts ar Eiropas komisijas priekšlikumu par caurskatāmību, informācijas apmaiņu, tas viss ir ļoti svarīgi. Tieši tādēļ mūsu finanšu ministrs Overfelda kungs jau ir sācis informāciju sūtīt uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, bet tad Eiropas komisijas ziņojumā, kas ir nosūtīts Eiropas parlamentam, šajā ziņojumā ir norādīts uz to, ka kaut kas nav līdz galam skaidrs, jo pēc būtības parlaments prasa lielāku birokrātiju, sarežģītākas procedūras, un tieši no tā mēs gribam izvairīties. Jo mūsu mērķis, protams, ir cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu, bet ir ļoti svarīgi saprast, kā mēs izmantojam uh, uh, savus līdzekļus, kā mēs to darītu visefektīvākā, visoptimālākā veidā. Un, manuprāt, šie grozījumi, kas šobrīd tiek piedāvāti, nesasniedz šo mērķi. Nebūtu pareizi sniegt informāciju par pilnīgi visiem lēmumiem par nodokļu uh, iekasēšana varbūt tiešām būtu pareizi sniegt informāciju tikai par tiem jautājumiem, kad, kas skar starptautisko situāciju, un tad varbūt mēs varētu šādi rīkoties. Li liels paldies, lūdzu, Iežeka kungs. Divas minūtes rīcībā. Paldies! Pirmam kārtam es, protams, nevēlos iejaukties komisijas, komisijas jurisdikcijā, bet vēlos runāt par to, ka, ka par nelegāliem tiek atzīti tādi nolēmumi, kas ļauj nemaksāt nodokļus atsevišķās Eiropas Savienības dalību valstīs. Un šis lēmums mm, ne tikai ir skaidrs signāls dalību valstīm, un skaidri parāda, ka nevar uzņēmumi izmantot to situāciju, ka dalību valstīs ir dažādi nodokļi, un līdz ar to izvairīties no daļas no nodokļu nomaksas. Manuprāt, Šajā gadījumā ir skaidri redzams, ka ir ļoti svarīgi, lai komisija tiktu piešķirt centrāla loma attiecībā uz informāciju, automātis, informācijas automātisku apmaiņu, tā lai mēs varam nodrošināt to, lai komisija pilda savus, savu lomu Eiropas Savienībā. Es tiešām ceru, ka dalība valstis ņems vērā eh, šo situāciju, šo konkrētu uh, eh, lietu, un lai Eiropas Savienības uh, valstīs uh, uzņēmumi varētu rīkoties un darboties līdzvaroties konkurences apstākļos šajā dokumentā ir runāts par to, ka ir nepieciešami, uh, ir nepieciešama informācija par lēmumiem attiecībā uz nodokļu uzrēķinu, bet ir ļoti svarīgi, lai būtu vismaz pamata informācija, ne obligāti vi, pilnīgi viss, kā daži to gribētu. Vēlos teikt, ka šobrīd uh, ziņojums, kas mums ir pieejams, ir ļoti labs, un līdz ar to jūs redzat, ka grozījuma arī nav daudz, un ir nepieciešams attiecīgi balsot uh, pieņemt lēmumu par šiem grozījumiem. Un varētu teikt, ka tas ir pret, pret uh, vispārējo tādu tendenci, ka par katru komasu tiek balsots atsevišķi. Šajā gadījumā tā nav. Jā, jā, seuraavana edustaja Matijas. Paldies. Nākošā Zīša Matijas kundze. Paldies, priekšsādātāji. Es uh, pārstāvu valsti kurā 19 no 20 uzņēmumiem, uh, kas kotēta Fordu biežā, maksā savus nodokļus ārzemēs. Tātad te notiek tāda sacensība un uh, kapitāla aplikšana ar uh, nodokļiem reizēm ir nulle, bet mums ir jānosaka vismaz kaut kāda minimāla godīguma nosacījums starp dalību valstīm un jāpalīdz valstīm un uh, valdu, valstu valdībām apzināties, cik uh, nopietna ir šī parādība. Automātiski informācijas uh, apmaiņas starp nodokļu iestādēm tas ir fundamentāls godīguma jautājums un tāpēc Ferber kunga priekšlikums, kurā ir runa arī par multinacionālo uzņēmumu, izvairīšos no nodokļiem, tas rada milzīgus zaudējumus. 50 līdz 70 miljārdu eiro apjomā šādi zaudējumi būtu aplēšami. Un, ja mēs vēl te pieskaitam klāt izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un īpaši nodokļu režīmu, tad mēs te runātu par 160, 190 miljārdiem eiro. Tā ir eh, milzīga apļāma krāpšana, kas nozīmē, ka citiem cilvēkiem ir jāmaksā šie nodokļi, un tie ir īpaši tieši strādnieki, kas to dara. Šie lielie uzņēmumi nedara, neveic savus pienākumus, un tas atņem valstīm uh, resursus, kas tām ir ārkārtīgi svarīgi, lai tās varētu cīnītos pret nabadzību, veicināt ekonomisko attīstību un uh, mazināt sociālo izsliektību. Bet, principā, mēs redzam, ka tikai nu, palielinās šī sociālā izslēgtība, un, lai tas nenotiktu, ir nepieciešams, lai sabiedrībai kopumā būtu pieejama informācija. Tāpēc es aicinātu kolēģis atbalstīt mūsu grozījumus, jo tas eh, ļautu um, nodrošināt demokrātiskas kontrolas iespējas un var atbalstīt pilnībā uh, referentes uh, ziņojumu. Paldies! Un tagad Žalī kundze. Paldies, priekšsādātāji, cienījamie kolēģi, komisāri, kungs, Moskavisī. Eiropas eh, parlaments strādā kopš 2009. gada, no, tad mēs nobalsojām par eh, ziņojumu par eh, nodokļu optimizāciju. Un, procedūra, un parlaments attiecīgi vēlas pātrināt šo procesu. Sākoties skandālam, tad tika skaidrs, ka ir nepieciešams tālāks spiediens, lai darbotos šai jomā, ir svarīgi, lai mūsu parlaments veiktu darbu, nepieciešama caurskatāmība, atskaitīšanās, un jūs, Moskavīcija kungs, esat ļāvis tā kā šai diskusijai aizslīdēt projām. Runājot par nodokļu iestāžu dokumentāciju, uh, Jāsaka, ka šobrīd trūks demokrātiskās kontrolas Eiropas parlaments. Nav tā vieta, kur aplūkot šādus režīmus. Tagad cīņa par godīgu nodokļu maksāšanu, cīņa par demokrātiju un būtu ļoti laba doma, ja komisija tagad varētu reāli skatīties notikamiem acīs. Paldies, priekšsēdētāji! Nākošais Zanīkungs. Paldies, priekšsēdētā. Es domāju, ka laks līks skandāls nemaz nebija tik noderīgs, lai mainītu šo apkaunojošo sistēmu, jo tikai tagad mēs saprotam, kā Eiropas Savienības dalību valstis joprojām cenšas savā labā izmantot citas dalību valstis Un tādējādi gūst labumu arī lielās korporācijas, kas šķiet ir vienīgās, kas eh, ir vinnētājs šajā absurdajā situācijā. Jāteic, ka mūsu diskutējumajos jautājumos situācija nav pārāk eh, spīdoša, jo ar šiem jaunajiem dokumentiem mēs aizstājam vienošanos starp padomi un komisiju. Un uh, dalību valstis eh, tiecas eh, samazināt šo informācijas apmaiņu, lai tā attiektos tikai uz pārrobežu vienošanās dokumentiem. Un būtībā tiek atkārtots tas, kas jau tika darīts. Dalību valstis nav ieinteresētas mainīt situāciju. Tās vēlas padarīt daudznacionālās kompānijas bagātākas, lai tām nebūtu jāmaksā nodokļi, un šķiet, ka tikai nodokļu maksātajiem iedzīvotājiem ir jāmaksā. Uh, Nākamā runātāja - Kapelas kundze. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Konkurences komisāri pagājušajā nedēļā jau izteicās un viņa norādīja, ka LuxLeaks skandāla gadījumi, proti Fiat un Starbucks gadījums, uh, liecina par to, ka šie nodokļu nolēmumi būtībā bija neatļauts valsts atbalsts. Un te mēs runājam par aptuveni 350 nodokļu nolēmumiem, ko um, uzņēmumi noslēdza sadarbībā ar Luksemburgas uh, nodokļu administrācijas iestādēm. Viņi maksāja mazākus procentus nodokļos, un tas novedis pie milzīgiem nodokļu zaudējumiem Eiropai. Un jautājums ir par to, cik lieli šie zaudējumi ir. Uh, Eiropas parlamenta pasūtīts pētījums liecina par to, ka katru gadu uh, aptuveni 190 uh, miljārdi eiro tiek zaudēti negodīgas nodokļu prakses rezultātā. Un arī valūtas fonda analīze liecina, ka aptuveni 5% ikgadējā kapitāla nodokļa tiek uh, zaudēts. Un Tāpat lielajiem uh, uzņēmumiem uh, nodokļu izmaksas sagādā 5% zaudējumu, savukārt maziem vidējiem uzņēmumiem šī daļa ir 30%. Līdz ar to Ferber kunga ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs, jo tas ir pirmais reālais solis, lai sekmētu automātisku informācijas apmaiņu nodokļu aplikšanas uh, jautājumos. Un te ir runa gan par šiem nodokļu nolēmumiem, gan arī par uh, transferu cenu noteikšanas eh, lēmumiem, par kuriem eh, jānotiek informācijas apmaiņai. Tomēr ar šiem pasākumiem nepietiek, ir vajadzīgi turpmāki pasākumi, kā piemēram ziņošanai par katru valsti, tāpat arī eh, attiecībā uz šiem peļņas nodokļiem, tāpat ir jāpievēršas preferenču regulējumam Un, eh, jā, tie ir tikai daži piemēri no tā, kas vēl būtu paveicams. Kītokšajā, jā. Paldies. Un uh, eh, Maletiča eh, kundze nākošā. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu pateikties visiem referentiem kas eh, strādāja pie šī ļoti svarīgiem ziņojumiem. Jūs tik tiešām esat stiprinājuši Eiropas parlamentu vēstījumu par to, cik lielu svaru mēs piešķiram caurskatāmībai un uh, korektai, pareizai nodokļu maksāšanai Eiropas Savienībā. Mēs vēlamies tādu sistēmu, kurā nodokļi tiek maksāti tur, kur uh, notiek uh, ekonomiskā darbība. Tātad uh, nepieciešamas sistēmas, kas eh, nepieļauj izvairīšanos nodokļu maksāšanas. Mums nepieciešama stabila, stingra un paredzama nodokļu sistēma. Nepieciešama sistēma, kas ir vienkārša, saprotama nodokļu maksātājiem un tāpat nepieciešams arī atcelt uzkrājumu nodokļu direktīvu, jo tie, kas eh, veic uzkrājumus, eh, gūst eh, ieņēmumus no saviem uzkrājumiem vienā valstī, kaut gan uzkrājumi kā tāda atrodas citā valstī. Tā tad ir nepieciešama godīga nodokļu sistēma. Šai laikā mēs esam daudz arī strādājuši pie informācijas saistīta ar nodokļu informāciju, cenšamies izstrādāt atbilstošu sadarbību starp valstīm, lai varētu atcelt uh, tātad eh, tiktu vaļ, vaļā no nodokļu nemaksāšanas un izvairīšanās no nodokļiem. Nepieciešama juridiskā sistēma, kuras ietvaros mēs varam izmantot SO standartus un uh, šī jaunā regulējuma tvērumam jābūt plašākam nekā iepriekšējā direktīvā. Mums ir nepieciešams eh, paturēt prātā, ka informāciju nedrīkst pazaudēt, un mums jābūt drošiem, ka visām dalību valstīm ir visa nepieciešamā informācija. Tātad griežos pie komisijas un aicinu to paturēt prātā. Paldies! Bajiekungs nākošais. Paldies, priekšsādātāji, komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Eh, ļoti bieži realitāte eh, apsteidz politiku un komisija mums to demonstrēja, jo tā jau pat redzēja, ka eh, nu, kāds nolēmums bija Starbucks gadījumā un citos, un tāpēc jāsaka, ka viss šī situācija nav ne tikai nemorāla, bet arī nelegāla. Un nebūtu pieņemams, ja par šo tekstu būtu nobalstos 2011. vai 2012. gadā visas uh, lietas, kad mēs būtu apstiprinājuši, tad uh, būtu neatbalstošs pamats. Tas nozīmē, ka Eiropas uh, Savienība nesaprot, par ko šeit runa. Eiropas parlamenta teksts ir daudz uh, ambiciozāks nekā 6. oktobra lēmums. Es gribētu apsveikt jūs. Uh, protams, jā, tas ir kompromiss teksts, un jūs jau runājat par svarīgākiem elementiem. Jūs teicāt, protams, šis īstenošanas tvērums, visi multinacionālie nolēmumi ir jāanalizē, vai nu tie ir starptautiski vai nacionāla rakstura bez kādas kavēšanās. Uh, lai uh, varētu nodrošināt šo aizsargātību otrām kārtām. Uh, regulējums ir tikai efektīvs tad, ja pastāv sankcijas, un to prasa parlaments, lai būtu sankcijas. Tā tad dalība valstī nedrīkst ļaut spēlēties spēlītas un uh, nevar pieļaut kļūdainu informāciju trešām kārtām. Protams, nepieciešams stiprināt komisijas lomu visā šajā procesā. Mēs visi saprotam, ka mēs nevaram būt tie, kas uh, spriež par šo sistēmu. Tātad uh, sistēma pati nevar darboties un sevi tiesāt. Tātad ir nepieciešams šis mehānisms. Tre, ceturtām kārtām, lai cīnītos par dažādiem pārkāpumiem, sistēmas izmantošana nepieciešama labāka caurskatāmība nevis kaut kāda kosmētiskā izteiksmē, jo, kā jūs zinat, pārāk daudz informācijas eh, vienkārši pārpludina informāciju un informācija zaudē savu jēgu. Tāpēc ir nepieciešama skaidra, saprotama, visiem saprotama informācija, ne tikai tādu, ko speciālisti var saprot. Un eh, pēdējais punkts eh, visiem uzņēmumiem, kas aktīvi darbojas dažādās valstīs, ir jāsiem Eiropas identifikācijas numurs. Es domāju, tas ir ļoti būtiski, lai varētu pēc iespējas vieglāk izsekot šos uzņēmumus un mazināt administrīvo slogu. Tā kā es ceru, komisār kungs, ka jūs atbalstīsiet šo priekšlikumu priekšlikumu, un mēs nevaram turpināt jau kā bijis ar šiem multinacionālajiem uzņēmumiem. Paldies, saka priekšsēdētāji, un Lukas kungs nākošais. Frau Präsidentin! priekšsēdētāji, šajā diskusijā un šajā ziņojumā runa par taisnību, gan taisnību nodokļu jautājumā, gan arī par to, ka ikvienam nodokļu maksātājam uh, ir eh, jāuzņemas sev atbilstošs sloks eh, un jāsniedz savus devums eh, kopējām atziņā. Un mēs jau zinām no Lakslīgas dokumentiem un arī no komisijas veiktajiem izmeklējumiem, vismaz no tiem, kas ir kļuvuši publiski, ka pārkāpumi ir bijuši ļoti plaši. Uh, un ka būtībā te ir bijusi runa par nelegālu valsts atbalstu Fiat kompānijai un arī Starbucks, un uh, nāks klajā arī citi gadījumi. Un es absolūti nespēju izprast to, ka padoma ir nolēmusi, ka tiem nodokļu nolēmumiem, kam ir pārrobežu daba, ka tos nevajadzētu padarīt pieejams komisijai. Eiropas kompetence ir uzraudzīt konkurences godīgumu un arī uh, vērsties pret nelegālu valsts atbalstu, un šajos gadījumos ir jāinformē Eiropas komisija, un nedrīkst notikt tā, ka vainīgie ir paši sev tiesneši. Mums šeit ir vajadzīga Eiropas Savienības kompetence, komisijas kompetence, lai likvidētu konkurences skropļojumus un garantētu taisnīgumu. Paldies! Paldies! Tālāk vārds Toirera kungam. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri kungs, godātie kolēģi. Lukslīgs uh, gadījuma izmeklēšanas komiteja savā darbā saskārās ar to, ka patiešām daudzas iesaistītās puses ir izvairījušās no nodokļiem, kas ir novedis pie miljoniem eiro neiekasētos nodokļos un negatīvi ietekmējušas mazo un vidējo uzņēmumu situāciju, kas darbojas tikai vienas valsts ietvaros un nevar izmantot šos izvairīšanās modeļus vai nevēlas tos izmantot. Uh, Un uh, šajā īpašajā komitejā mēs pieprasam visaptverošas pasākums, lai risinātu šo situāciju. Automātiskas informācijas apmaiņas sistēma ir būtisks aspekts, un mēs, piemēram, Šveices vizītes laikā noskaidrojām, ka godīga nodokļu konkurence starp kantoniem ir kaut kas, par ko tika panākt vienošanās jau 50. gados, un uh, starp šiem kantoniem jau notiek automātiski informācijas apmaiņa, un tāpat tur uh, mums ir nepieciešama kopīga uh, peļņas nodokļu bāze. Mēs pieprasām, lai komisija uh, vērstos pret šiem īpašiem notikum, noteikumiem, ko ir pieprasījusi uh, padome. Šī situācija ir steidzami jākoriģē. Paldies! Nākamais runātājs Viega, Vegas kungs. Uh, daži vārdi. Uh, Junker kungs, eh, kā Luksemburgas ministrs, ieslēdzis eh, vienošanās ar simtiem multinacionālu uzņēmumu, lai, eh, tā teikt, novadītu peļņu uz Luksemburgas teritoriju, un tas ir jāsaka, tā ir zakšana, nodokļu zakšana no citām valstīm. Un tas tik tiešām ir nepieņemami, ka komisijas priekšsēdētājs vai arī, teiksim, pāvests būtu zaglis, tad viņam nevar uzticēties. Un es turpināšu portugāļu valodā. Tā tad. Uh, Runājot par visiem šiem nodokļu skandāliem, Eiropas Savienības institūcijas šķiet eh, ir eh, gribošas uzņemties šādu situāciju, kad notiek nodokļu zakšana un krāpšana. Visi šie priekšlikumi varētu būt tikai burbulis, tie nebūs ietekmīgi. Eh, priekšlikums par automātisku informācijas apmaiņu principā ir tad kā virzība uz atpakaļ. Uh, Eh, nolīgums ar eh, Šveici eh, arī paredz dažus apakšpunktus, kas neļaus to piemērot. Tāpat arī apvienotā karalista Honlande, piemēram, neļauj piekļūt uh, rīcības kodeksa grupas darba rezultātiem, uh, tātad tiem jābūt publiskiem, bet uh, ir atteikums to darīt. Mums ir jābrīnās, jādomā par reālu politisko vēlmu, vai tāda vispār pastāv, vai arī mēs, katrā ziņā mēs no savas puses vērosim procesu. You, Jums ir zilās kartas jautājums, vai jūs esat gatavs atbildēt? Jā, lūdzu. Edrič. Edrič kungs. Paldies un uh, labvakar visiem. Es ar lielu interesi ieklausījos jūs teiktajā, jo īpaši pirmajā daļā, vai jūs piekristu man, uh, ja jums ir tāda sajūta par Junkeru kungu un viņa komisiju, mm, tad būtībā pret jebko, kas nāk no viņa puses, mums vajadzētu izturēties ar piesardzību. Un eh, mums kā parlamentam nevajadzētu viņiem uzticēties. Vai jūs piekrītat tam? Eh, eh, não, não ouvi a e parte inicial da pergunta, contudo. Jā, šie skandāli neskar tikai komisijas priekšsēdētāji, viņi skar vis, visu, arī jūsu grupu, visus galvenās iesaistītās puses šajā parlamentā. Tas ir bijušas neatļautas prakses, kas ir turpinājušās gadiem, lai atvieglotu dzīvi daudznacionālām kompānijām, sniedzot tām uh, ļoti devīgas nodokļu atkāpes, un tas mazina Eiropas Savienības uzticamību un arī padara šaubīgu visu šo ekonomisko sistēmu, kur lielo startautisko kompāniju intereses bieži vien pārspēja politisko uh, spēku. Paldies tālāk. Nākamais runātājs. Izteiksimies skaidri, saka Oflīna kungs. Daudznacionālās korporācijas ir spējušas agresīvi izvairīties no nodokļiem mm, paša Eiropas Savienības likuma dēļ. Saskaņā ar Eiropas likumiem šīs korporācijas ir varējušas izvēlēties, kurā Eiropas Savienības jurisdikcijā tās maksās nodokļus. Uh, Tas eh, mazajām Eiropas Savienības valstīm ir devis stimulu noslēgt lielus darījumus ar milzīgām korporācijām un ļāvis tādām mikrovalstīm kā Luksemburgai kļūt bagātām, vienlaikus radot ceļu, pa kuru ejot lielās korporācijas var izvairīties no nodokļu maksāšanas. Tāpēc patiešām būtu perversi pieņemt jebkādu risinājumu, kas ietver sevi lielāku varu Eiropas komisijai Dalību valstīm ir jāuzņem pilnīga suverenitāte attiecībā uz nodokļu aplikšanu viņu pašu robežās veiktajām ekonomiskajām aktivitātēm. Paldies! Tālāk nākamais runātais Nīdermajer kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es atbalstu ziņojumu par informācijas automātisku apmaiņu. Tas ir būtisks solis nodokļu politikas jomā. Uh, un e, šai iniciatīvai vajadzētu padarīt nodokļu iekasēšanu efektīvāku, godīgāku un labāku. Taču, jāteic, lai arī parlamentam šeit ir tikai konsultatīva loma, jācer, ka padomu uzklausīs parlamenta nostāju un tiksies uzlabot situāciju, izmantojot mūsu zināšanas un nostāju. Es ceru, ka padomu pieņems lēmums, kas nāks par labu Eiropas nākotnei un iedzīvotājiem. Visu beidzot teikšu, ka mums vajadzētu atturēties no idejas, ka vairāk ir labāk. Tā vietā, lai mēs izvēlētos visapjomīgāko regulējumu, mums ir jātiecas izvēlēties efektīvāko un labāko. Atcerieties, ka vairāk nevienmēr ir labāk, un tas attiecas arī uz cīņu ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu Ludvigsona kungam. Paldies! Ir labi, ka informācijas automātiskajai apmaiņai tiek veidots globāls standārts. Tāpat ir labi, ka šo standārtu, sākot no nākamā gada, izmantos Eiropas Savienībā, jo šis jaunais standārts ir būtisks instruments pret agresīvu nodokļu plānošanu. Tāpēc šajā kontekstā ir pilnīgi loģiski, ka standārts, eh, kas tiek izmantots uzkrājuma direktīvas kontekstā, būtu aizstājams uh, jo paturēt abus standartus šajā kontekstā nebūtu saprātīgi. Informācijas pienesums būtu niecīgs, taču eh, darba pārklāšanās un birokrātija kļūtu ievērojami lielāka. Uh, Turmāko 3 līdz 4 gadu laikā būs ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas komisija aktīvi un caurskatāmi strādātu pie pārējas uz jauno globālo standārtu, un tas attieksies uz sadarbību ne tikai starp Eiropas Savienības valstīm, bet arī ar sadarbību ar piecām valstīm, kas nav Eiropas Savienībā, bet ir Eiropas teritorijā, kā arī uz eh, teritorijām, kas šeit arī ir attiecināmas. Uh, Komisijai ir jāuzrauga situācija ciešāk un jāsniedz informācija par iespējamiem riskiem un juridiskajām nepilnībām, un, protams, ka ziņošanu nedrīkst veikt tikai šauros padomes lokos, informācijai ir jābūt pieejamai arī parlamentam un plašākai sabiedrībai. Ja tiks konstatētas nepilnības, ir eh, jāīsteno pasākumi un jādara tas cik vien ātri iespējams. Uh, Globāls standarts par informācijas apmaiņu ir lieliska iespēja, kas mums ir iespējami labā veidā jāizmanto. Paldies! Tālāk vārds Ruhonenes kundzei. Priekšsēdētāji. Godīgi iedzīvotāji un uzņēmumi maksā nodokļus, eh, kurus tie ir parādā un atbilstoši savām iespējām. Viņi paklausa noteikumiem, taču, kā liecina lakslīgs gadījums, eh, ne visi tirgus spēlētāji domā tāpat. Ja šī praksa turpināsies, tad dalībvalstis turpinās ciest zaudējumus no neiekasētiem nodokļiem, uh, Un uh, tāpat turpināsies uh, kreditēšana, lai būtu iespējams sniegt uh, pamata valsts pakalpojums. Tāpat ir svarīgi, lai iedzīvotājiem būtu pamat zināšanas un piekļuvi informācijai par to, kas tad īsti ko maksā. Šobrīd ir vērojams diezgan liels aizkaitinājums šajā jautājumā. Iedzīvotāji ir nobažījušies. Piemēram, Somijā Par negodīgu tiek uzskatīts tas, kā Portugāla mēģina piesaistīt sev pensionārus, kur tie varēšot maksāt e, nulles nodokļu likmi, un līdz ar to varēs izbaudīt ziemas e, siltumā un saules gaismā. Portugāla tiek e, ieskicēta kā valsts ar brīnišķīgu dzīves līmeni, Un uh, šādas tendences ir ļoti satraucošas, un pret šādiem jautājumiem mums arī ir jāvēršas. Gulādi, Silvuplē. Tagad vārds Gulārdas kundzei, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji komisārkungs, paldies par uh, to, kas esat klāt. Uh, Prezidentūra mūs godina ar savu uh, klāt nebūšanu, bet Eh, mēs saprotam, ka jūs esat šeit, eh, ka jūs turpināsiet darbu attiecībā uz dalību valstīm, bet nu nebarosim sev ar ilūzijām. Šis ir eh, jautājums, kas ir par godīgāks fiskālās politikas nodrošināšanu Eiropas Savienībā pēc atklājumiem, kas noveda pie apjausmas par Luksemburgas un citu valstu skandāliem. Mēs esam zaudējuši uzticamību sistēmai attiecībā arī uz to tekstu. Un tad šis teksts, ko jūs eh, virzat uz priekšu, ir ļoti, tas nāk īstā laikā. Un eh, es eh, strādāju intergrupā cīņai pret nabadzību, un mājā ir bijis pētījums, kas parāda, kā cīņa pret nevienlīdzību ir tiek nodrošināta ar labāku pārsadalījumu. Tā tad jādomā arī par nodokļu jomu. Nedrīkst būt tur nekādas nevienlīdzības. Paldies! Ja nyt edustaja De Masi, olkaa hyvä. Un tagad lūdzu Demasikungs. Priekšsēdētājs kundze. 38 gadus pēc izvēles iespējas ziņot par nodokļiem netika izmantota līdz laks līks gadījumam. Un mēs varam redzēt, ka nevienam jau nepatīk, ka tiek mazgāta netīra veļa, un tāpēc mēs saprotam, ka tagad ir nepieciešams uh, saprast, kāda ir situācija. Mēs saprotam, ka nodokļi nav nekāda privāta lieta. Uh, Un pagaidām šis nodokļu tirgus tika, uh, tika saucēts tā, lai varētu savus koncernus uh, atbalstīt, un pagaidām, pagaidām, neviens, uh, pagaidām mēs nebijām, nebijām atbalstījuši to, un starptautiskie koncerti pret mums, koncerni pret mums izturējās kā pret iespēju izvairīties no nodokļiem, un tāpēc mums ir jāsaprot, ka mums ir nepieciešams uh, darīt visu, lai godīgie nodokļu maksātāji Eiropā uh, varētu būt uh, drošībā, un tāpēc arī mana politiskā grupa nekādā gadījumā neatkāpsies no šī jautājuma līdz brīdim, kad šis jautājums tiks atrisināts. Lūdzu, Stolijankungs. Beidzot, Eiropas Savienība spēr šo ārkārtīgi svarīgo soli. Tajā virzienā, lai mēs varētu panākt to, lai starptautiskie uzņēmumi varētu uh, vairs neizvairīties no nodokļu nomaksas. Automātiskā nodokļa apmaiņa starp dalību valstīm radīs situāciju, varēs rīkoties pēc iespējas ātrāk, jo tad būs skaidri redzams, ka kāda cita dalība valsts ir vienojušies par nodokļu nomaksu tādā veidā, kas skar citu dalībvalstu intereses. Iepriekšējos gados jāatzīst, Eiropas parlaments vairāk kārt ir runājis par šāda veida pasākumiem. Es atceros, es pats esmu pieprasījis to, lai šādi pasākumi uh, būtu pieejami, bet bija nepieciešams starptautisks skandāls, lai tas tiktu kļūt par īstenību, bet jebkurā gadījumā paldies par iniciatīvu. Paldies, un tagad lūdzu Kārasa kungs. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, vēlos pateikties mūsu referentam, Ferbera kungam. Paldies par viņa ziņojumu un par prasībām, ko viņš ir izvirzējis. Un paldies, protams, arī par to diskusiju, kas ir saistīta ar to, jo mums iedzīvotājiem ir skaidri un gaiši jāpasaka. No vienas puses komisāre runā par to, ka ir nepieciešams izvairīties no nodokļu nemaksāšanas. Te pašā laikā par LuxLeaks gadījumā mēs runājam par nodokļu privilēģiem. Parlamentā mēs diskutējam par to, ka ir nepieciešams lielāka caurskatāmība, lielāks taisnīgums attiecībā uz nodokļu politiku. Un dalībvalstis izvairās, izvairās sniegt informāciju par nodokļu uh, Uh, nodokļu lēmumiem, un tas nekādā gadījumā nav pieņemams. Mums ir nepieciešama lielāks taisnīgums, lielāka caurskatāmība, mums ir jāsaprot, ka ir jābūt kopīgajai bāzei, ir jābūt ziņojumam par katru valsti, un ir nepieciešams arī izmeklēt gadījumus tā, lai Eiropas Savienībā mums būtu taisnīga situācija un godīgs biznesis. Paldies! Un tagad lūdzu Vandenkendenā Larere kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāri! Eiropas parlaments, parlamentam šobrīd varbūt nav oficiālu tiesību pieņemt lēmumu šajā gadījumā, bet mēs šeit runājam par patiesi efektīvu automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā. Uh, Komisijai šeit tiek piešķirta centrāla loma, tā tam arī ir jābūt, jo mēs šādā veidā varēsim arī izvairīties no citiem nodokļu skandāliem. Dalība valstis mēģina, protams, uh, savus lēmumus nodokļu jomā uh, aizstāvēt, jo jūs redzat, ka, protams, dalība valstis nevēlas, lai tiktu atklāti to noslēpumi par vienošanos par nodokļiem, un dalībvalstis, diemžēl, nelegāli subsidē tautas uzņēmumus. Tāpēc arī komisija jāturpina uh, strādāt pie šī jautājuma un nepieļaut šāda veida atbalstu. Kāpēc tagad pēkšņi situācija ir šāda? Tiek runāts par to, ka ir nepieciešams aizstāvēt valsts suverenitāti, Bet uh, sanāk tā, ka dalība valsts vienkārši sacenšas savā starpā, un lieli uzņēmumi ir ļoti apmierināti ar to, ka viņi var saņemt uh, nodokļu atlaides. Un tagad lūdzu, uh, Tomka kungs, jums ir viena minūte. Onorevole Tomka non è in aula? Labi, Kaputo. Kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es šobrīd runāju par caurskatāmības principu. Šie principi ir ārkārtīgi svarīgi ekonomikas reformām. Mēs zinām arī, ka informācijas apmaiņa ir ārkārtīgi svarīga tā, lai mēs varētu nodrošināt caurskatāmību nodokļu jomā. Sadarbība ir ļoti vajadzīga Un šobrīd datu apmaiņas starp dalību valstīm nenotiek pienācīgi, tāpēc mums ir nepieciešams skatīties uz esošajām nodokļu sistēmām un saprast, ka mums pietrūk šobrīd informācijas. Mēs varam redzēt, ka attiecībā uz nodokļu uh, konkurence šobrīd ir zināms kropļojums. Tāpēc arī runājot par retroaktīvo e, noteikumu darbību būtu nepieciešama desmit gadi ir jābūt ticībai šajā jomā. Mēs saprotam, ka administratīvā sadarbība ir ārkārtīgi svarīga un dalību valstīm tas jāsaprot. Lūdzu, Tankas konca. Liels paldies priekšsēdētāji, paldies par iespēju izteikties Eiropas Savienībai. Šeit ir jāuzņemas vadošā loma starptautiskajā līmenī, jo mēs varam diskutēt par izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Šobrīd starp dalību valstīm trūkst informācijas apmaiņas. Tas nozīmē, ka netiek sniegta informācija par lēmumiem par nodokļiem e, tādos gadījumos, ka, ja tas var ietekmēt e, situāciju citās dalību valstīs. Tāpēc arī ir ļoti svarīgi, lai datu apmaiņa notiktu automātisku. Un tāpēc arī tās nodokļu sistēmas, kas ir izdevīgas, vairs nebūs tik ļoti pievilcīgas. Bet mēs šeit runājam ne tikai no izvairīšanos no nodokļu nomaksas, bet mēs runājam arī par to, ka trūkst informācijas par patiesajiem īpašniekiem. Un mēs uzskatu, ka šīs dokuments ir ārkārtīgi svarīgs solis uz priekšu. Paldies! Maikro, maikro. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η φοροδιαφυγή και η φορο... Paldies, priekšsādātāji. Nodokļu nemaksāšana ir ļoti nopietna problēma ekonomikā, un tā, šis jautājums noteikti negatīvi ietekmē eiro valūtu un arī transfēra cenu vienošanās. Mums ir arī nodokļu oāzes un Mums ir arī nodokļu dempinga situācijas, un, protams, lieli uzņēmumi izmanto šo faktu, un, piemēram, arī Grieķijā tiek uh, ļoti smuki taupīti nodokļi. Situācija, kas tagad izveidojusies, protams, parāda, ka mums ir nepieciešams ļoti nopietni strādāt šajā jomā. Un arī Grieķija, protams, cieš no tā no tā, ka e, netiek maksāt visu nodokļi. Jau tagad Grieķijas budžetam neklājas viegli, tāpēc ir nepieciešams, lai mēs iekasētu visu nodokļus, kas pienākas. Un, protams, arī Šveices situācija jāņem vērā. Lūdzu, Jakovčeva kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jautājums ir par to, kādas intereses mēs aizsargājam šobrīd, vai mēs vēlamies aizsargāt Eiropas iedzīvotāju interesi vai arī starptautisku uzņēmumu intereses. Mēs redzam, ka dažas dalībvalsts rīkojas diezgan egoistiski, un tas, protams, slikti ietekmē mūsu iedzīvotājus. Tāpēc es uzskatu, ka šis priekšlikums ir ārkārtīgi labs, un automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā Eiropas Savienībā ir, eh, ir sistēma, kas mums ir obligāta, jo mūsu mērķis, protams, ir aizsargāt mūsu pašu iedzīvotājs. Bet mēs varētu spērt vēl vienu soli uz priekšu. Mums ir iekšējais tirgus, mums ir kopēja valūta. Ne visās Eiropas Savienības valstīs darbojas vienotā valūta, bet lielākoties gan. Nu tad jautājums ir, ja ir kopēja valūta bez kopējās nodokļu sistēmas, vai tas vispār ir izdzīvot? Lielas paldies, lūdzu, Soltesa kungs! Priekšsēdētāji, liels paldies par iespēju izteikties. Nodokļu nemaksāšana ir ļoti nopietna problēma, un tā arvien pieaug, un nodokļu krāpnieciskie darījumi ir jau sniedzas jau miljārdas eiro. Katru gadu miljārdiem eiro aiziet secen, un tas nozīmē, ka daudzi projekti gan valsts sektorā, gan privātā sektorā netiek finansēti. Uh, Um, pēdējā laikā simtiem šādu gadījumu tika atklāti un varējām skaidri redzēt, ka dalību valstīm trūkst informācijas, ka ir nepieciešams sniegt informāciju par nodokļu nolēmumiem. Un tāpēc, protams, mēs saprotam, ka nodokļu sistēmas var būt atšķirīgas, bet tās var nozīmēt diezgan nopietnas skandālus. Mūsu mērķis, protams, lai mūsu situācija būtu caurskatāma, un es uzskatu, ka ir nepieciešams uh, atklāts reģistrs attiecībā uz nodokļu nolēmumiem. Lūdzu, nākamā runātāja. Paldies priekšēdētāji. Komisāra kungs. Varētu teikt, ka tā jau ir tradīcija, ka mēs runājam par to, cik stipri ir noteikumi un cik liela ir iespēja izvairīties no nodokļu nomaksas. Un ir tā, ka nodokļu nemaksātāji, viņi vienkārši atradīs jaunu veidu, kā var nemaksāt. Nu, tad jautājums ir, cik ātri mēs varēsim pieņemt šos noteikumus par to, ka uh, informācija par nodokļu nolēmumiem tiek apmainīta automātiski. Un mums būtu nepieciešams domāt arī par uh, uzņēmumu ienākumu nodokļa harmonizāciju un jārunā par šiem jautājumiem ne tikai Eiropas Savienība, bet arī plašāk, jo mēs, mums noteikti jāsaprot, ka Eiropas Savienība nav nekāda sala, un Grieķijā, piemēram, ir diezgan lielas problēmas ar nodokļu nemaksāšanu, un tas, protams, negatīvi ietekmē e, iedzīvotāju e, pārliecību par to, ka mēs varam viņus aizsargāt. Paldies! Paldies, lūdzu, nākamais runātais! Paldies, priekšsēdētāji! 27. maijā 2015. gadā starp Eiropas Savienību un Šveici tika parakstīts nolīgums pār automātisko uh, ziņošanu par nodokļiem. Šveice ir ārkārtīgi svarīga, un tas ir viens no būtiskākajiem spēlētājiem šajā jautājumā, un es uzskatu, uh, ka informācijas apmaiņa, automātiskā informācijas apmaiņa, kas notiek sākot ar 2018. gadu starp Eiropas Savienību un Šveici, tā būs iespēja nepieļaut situāciju, ka, kad nodokļu maksātājs slēpj informāciju par savā rīcībā uh, esošajām finansēm un šādā veidā nemaksā nodokļi. Ir ļoti svarīgi pareizi identificēt nodokļu maksātājus un pieprasīt to, lai uh, pārrobežu situācijās tiktu nomaksāti nodokļi. Es ceru, ka mūsu varas iestādes varēs redzēt potenciālas uh, nodokļu nemaksāšanas iespējas jau laikus un uh, arī netērēt resursus uh, nevajadzīgām izmeklēšanas. Lūdzu, Moskavice kungs. Paldies, priekšsādātāji, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Uh, Nu, varbūt daži komentāri tādā politiskā izteiksmē un pēc tam uh, vēl sniegšu papildus informāciju. Pirmām kārtām pilnībā piekrītu uh, tai vienprātībai nostājai, ko pauda īpaši Gulārs kundze. Tas nozīmē, ka te ir runa par uh, tādu ļoti būtisku uzticamības jautājumu Tā tik tiešām mūsu pilsoņiem ir tendence neticēt publiski teiktiem vārdiem, un eh, jā, arī šī netaisnīguma sajūta, eh, ko ir izjutuši noteikti ļoti daudz Eiropas iedzīvotāji, kuri krīzes laikos eh, tika aicināti dot savu ieguldījumu, tīri arī nacionālā mērogā. Un arī juridiskā ziņā tika izmantoti mehānismi, teiksim, lai uh, iekasētu nodokļus. Jā, tātad tas, ko mēs darām, mēs kopā, tas ir pilnīgi neatņemami, lai atgūtu šo pilsoņu uzticību. Jā, jūs pareizi teicāt par uh, neusticību un jautājums arī par uh, izvairīšanos, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. To ļoti grūti ietvert cipariskā izteiksme, pateikt, cik daudz. Uh, Eh, pēc eh, definīcijas ir ļoti daudz nezināmu datu, informācijas un eh, noteikti tas viss ir ļoti būtisks apjoms sasniedzis un tā tad nodokļu iekasēšana paliek viens no svarīgākajiem jautājumiem ne tikai Eirozonā, protams. Šī komisija eh, no pirmās darbības dienas ir izvirzījusi prioritātes cīņu pret eh, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, sociālais godīgums. Eh, jā, tad daži deputāti vairs nav klāt, kas izteicās, bet šī demokrātiskā kritika noteikti ļoti pamatota. Tāpat laikā nedrīkst pieļaut populismu un tādu stīgu uzspiešanu. Mums ir nepieciešama sadarbība. Mēs nevaram vienkārši pieļaut, ka ir tādi refleksi sabiedrībā pret elite vai pret kādu konkrētu personu, un komisija, jāsaka, šeit eh, darbojas eh, ļoti apņēmīgi ar tādu lielu vēlmi, un, protams, uh, esmu šeit kā komisārs atbildīgs par nodokļu jautājumiem, bet man ir pilnīgi un absolūta uzticība arī priekšsādātājiem Junker kungam un noteikti es viņam dodu uzticību virzīt uz priekšo darbu un mēs strādājam uh, kopā roku rokā arī Vestgārdas kundzi un uh, izmantošu iespēju atbildēt arī. Man ir prieks, ka jūs esat šeit un uh, nedrīkst uh, jaukt uh, cīņu Uh, pret nodokļu maksāšanu ar cīņu pret komisiju. Uh, komisija un Eiropas uh, parlaments mums šajā gadījumā ir jāstrādā kopā, plec pie pleca. Un jūs arī runājāt par sadarbību ar taks komiteju. Jā, mēs esam raduši vienošanos ar taks komiteju, lai parlamenta locekļi varētu piekļūt vēlētajiem vēlamiem dokumentiem Un eh, pagājušajā nedēļā mums bija 89 dokumenti, kas tika nodoti Eiropas eh, parlamenta deputātu ziņā. Tātad šī caurskatāmība tādā ziņā ir bijusi pilnīgi totāla no komisijas puses. Un, eh, protams, arī dalību valstīm un attiecīgām personām jāiz, jāievērā zinām konfidencialitāti dzirdēt paust dažādu kritiku, arī Ferber kungs to teica, un jāsaka, ka E, ļoti daudzām šīm paustajām bažām es varu piekrist, un e, jā, protams, e, būtu labi bijis, ja mēs, sākot ar komisiju šo priekšlikumu, būtu gājuši tālāk, bet dalība valsts, dalība valsts kā pastāv kā tādas, un tātad šī vienošanās, kā es teicu, ir kompromiss variants, kas ir tāds kvalitatīvs, kas ir arī ļoti tāds spēcīgs signāls, ka arī dalība valsts ir gatavs iesaistīties mērķu sasniegšanai, un to es pozitīvi vērtēju. Eh, es arī gūstu pieredzi Eiropas lietās un 95. Eh, gadā es darbojos padomē septiņus gadus, eh, arī 90. gados, un es nekad vēl nebiju redzējis tādu nodokļu tekstu, kas būtu pieņemts man darba laikā vienprātībā. Un tas, ko jūs darat, jūs Eiropas parlaments jau krietni laiki jāsaka, Žalī kundze, un ko dara komisija? Mēs liekam lietām virzīties, eh, kustēties. Es saprotu dažādas bāžas, nožēlu, kritiku, bet eh, mums jāsaprot, ka šodien tomēr ļoti svarīgs punkts un eh, ziņojums, ko jūs gatavojaties apstiprināt, arī vēlreiz apstiprinās to, ka, ja jūs to pieņemsiet, ka arī parlaments tātad grib dot savu ieguldījumu un to es uzskatu par tādu lielu panākumu. Pateicos parlamentam par atbalstu, par šiem pasākumiem, par vēlmi un uh, nodrošināt to, lai būtu tādi mehānismi, lai nevarētu pieļaut izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Un varbūt daži komentāri atbilstu, atbildot detalizētāk uz dažiem uzdotiem jautājumiem, uh, ko mēs dzirdējām no deputātiem. Pirmkārt, jautājums par tvērumu, par darbības lauku, kas uh, šķiet varbūt vissvarīgākais kas arī minēts Ferberkunga ziņojumā. Referents uzskata, ka direktīva jātiec uz visiem uh, nodokļu uh, nolēmiem, ne tikai pārobežu nolēmiem. Jā, komisija to arī bija ierosinājusi. Tā tad, uh, tā tad ierobežot šo darbības tvērumu. Padoms kompromisa teksts arī ir vērsts uz to, uh, Uh, lai būtu tieši ietvert šie pārobežu nolēmumi. Kāpēc šāds risinājums? Tātad, ja mēs paplašinam un ietveram arī nepārobežu nolēmumus, tad tas varētu ļoti būtiski palielināt uh, uh administratīvo slogu valsts iestādēm un varbūt nedotot iespēju nodokļu iestādēm koncentrēt savu uzmanību tieši uz uh, galveno svarīgāko jautājumu. Un vēl uh, esam arī balstījušies uz līgumu nodrošinātās juridiskās bāzes iekšā tirgus jomā un, ja arī citus nolēmumus varētu skart šī juridiskā bāze, nu tad iesaistīt jautājumu. Referent kungs, cienījamie deputāti, es nedomāju, ka nu ir pienācis kaut kāds vēstures gals Un esmu pārliecināts, ka Eiropas parlamentam ir jāturpina uzstāt uz šo uh, dimensiju un uh, varbūt kaut kad mēs būsim gatavi spērt soli tālāk, balstoties atbilst uz širdisko pamatu. Nu, tā tad ir uh, pozīcija, ko komisija manā vārdā šeit pārstāv. Par retroaktīvo darbību. Tā tad vēl citu komentāru, ko izteica arī Ferberkungs. Padoms kompromisa teksts paredz piecu gadu retroaktīvo darbību un tas ir mazāk kā pieci gadi, ko ierosināja komisija, bet gribu piesaistīt eh, jūsu uzmanību punktam, ko nedrīkst aizmirst, ka mums ir plašāks tvērums, kas ietver ne tikai mm, tā tad eh, tos nolēmumus, kas ir darīti kopš 2012. gada, bet arī tos, kas eh, vairs nav spēkā no konkrētiem datumiem un tiek paredzēts arī izņēmums MVU uzņēmējiem, kur uh, apgrozījums ir mazāks par eh, noteiktu ska, eh, miljonu eiro. Tātad tas ir, lai veicinātu investīcijas. Un tādā veidā diskusijās eh, padomē ir bijis jāņem vērā aizvirzītos argumentus, un es domāju, ka šis piecu gadu periods, ko mēs mm, panākam ar izņēmumiem attiecībā uz MVU un šis plašākais darbības jauks, es domāju, ka tas nodrošina tādu labu kompromisu. Un, uh, Tāpēc arī komisija, uh, principā, to atbalstība. Iekungs man uzdeva jautājumu par uh, šiem identificētiem gadījumiem. Uh, komisija, komisijas datā, um, komisija nav informācija par šiem identifikācijas, nodokļu maksā identifikācijas jautājumiem. Kāpēc? Tāpēc, ka šāda nodokļu identifikācijas numuru nav. Un eh, te ir runa par ne tikai metodu, bet arī par politisko pieeju. Mēs eh, strādājam jau kopš 2012. gada tātad cīņai, lai cīnītos pret izvairīšanos nododot maksāšanu. Jautājums ir svarīgs, bet eh, mēs nevaram gaidīt, kad šāds numurs tiks izveidots un īstenots un tad tikai nodrošināt informācijas apmaiņu. Un vēl divi pēdējie komentāri. Jautājums par sankcijām, ko minēja vairāki deputāti. Un ko jūs minējāt arī tad, eh, kad eh, notika mana pirmā uzklausīšana taks komitejas priekšā. Mehānisms, ko esam izvēlējušies, paredz caurskatāmības ietekmi uz uh, multinacionālajiem uzņēmumiem. Un es domāju, ka šeit, šajā nostādījumā mēs tā teikt uzvarēsim, jo caurskatāmībai būs sava ietekme. Un uh, Esmu pārliecināts, ka tie, kas grib ļaunprātīgi vai agresīvi izmantot eh, šo režīmu, tā tad, nu, izmantojot šo pārskatāmību vai paredzamību vai prognozējumību, tad, nu, viņi varbūt tātad redzēs šo caurskatāmību. Es varu garantēt katrā ziņā, ka šī ir cīņa, kurā es darbošos eh, ļoti stingri, komisijas eh, klātbūt šai mehānismā ļauj nodrošināt to, ka ir kaut kāds, nu, tiesnesis, kurš eh, var, zināmā momentā, uzsākt procedūru, un šī iemesla pēc eh, mūsu darbs ir jāveic kopumā ar Vestgardas kundzi un uh, ir jādemonstrē ar darbiem, ka ir iespējams uh, šāds mehānisms un ka mums ir ļoti stingra bāze ar šo jauno direktīvu, kuru es ceru arī tiks uh, pieņemta pēc uh, komisijas priekšlikuma arī ar jūsu atbalstu. Un gribu atgādināt, ka cīņa par caurskatāmību tā nekad nebeigsies. Es runāju par šo caurskatāmības revolūciju un gribu sniegt jums pārliecību par mūsu politisko apņēmību. Tā ir šī komisija, kuras personīgi pārstāv, mēs iesim līdz galam. Un atkārtošu to, ko teicu jau pašā sākumā. Šī komisija vēlas uh, darboties arī par CCCTB uh, priekšlikumu, tātad uh, par konsolidēto nodokļu bāzi, jo arī tas ir ārkārtīgi svarīgi caurstāmībai un efektivitātei. Gribu vēlreiz atkārtot, ka šī komisija vēlas demonstrēt ka mēs varam nodrošināt uh, reāli efektīvu nodokļu aplikšanu. Mēs esam tad absurdā situācijā, ka daudz multinacionālu uzņēmumu dažādi jums zinām iemeslu pēc nemaksā vai arī maksā ļoti maz nodokļus tur, kur viņi gūst uh, peļņu. Un arī tas ir uzticamības jautājums un tas ir jārisina. Un uh, Visbeigās šī komisija strādā arī pie eh, valstu ziņošanas principa, un es eh, lūdzu nedaudz vairāk pacietības un uzticības. Mēs esam vērējuši kopā ar savu kolēģi izstrādāt pasākumu. Tātad vispirms uzsākt eh, konsultācijas, un pēc tam tad izvērtēt, eh, veikt šādu testu, un tas nav tāpēc, lai tiktu vaļā no šī jautājuma, bet tas ir drīzāk, lai skatītos, kādā virzienā šai uh, valstu ziņošanai vajadzētu iet, tātad, lai atkal nodrošinātu ekonomisko caurskatāmību un efektivitāti, neuzliekot nevajadzīgus sodus uh, eh, uzņēmumiem, kas to nav pelnījuši. Tātad te nepieciešama skaidra politika. Uh, Tātad mums ir jāveic tāda izvēle, alternatīva. Vai nu mēs uh, sekojam uh, SAO principam, tātad uh, nodrošinam šīs apmaiņas starp uh, pa, pa, uh, iestādēm, uh, vai arī, un es varbūt dotu vairāk priekšroku šim otram variantam, nu, ar nosacījumu, ka tas neuzliek nevajadzīgu slogu vai kādas sankcijas uzņēmumiem. Tātad tas arī viss no manas puses īsumā. Paldies par jūsu līdzdalību šajās debatēs, paldies referentiem, ēnu referentiem, paldies visiem par darbu un. Uh, Domāju, ka ar visām, nestoties visām šīm varbūt atšķirībām vai niansēm, tomēr esam visi vienprātībā un uzskatām, ka nepieciešami politiskie pasākumi, soļi, lai mēs varētu iet ar vien tālāk un panākt rezultātu. Paldies. Parola no Rele Ferber. Paldies, tālāk vērts Ferber kungam. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs. Paldies par šo referātu, kas ievērojami pārsniedz šodien apspriežamo jautājumu loku. Es pateicos jums par uh, sadarbību, strādājot pie manas ziņojuma, un uh, man ir žēl par to, ka mums atkal ir jāsaka, ka padomē pie mums nāk ar tukšām rokām jo liela daļa kritikas no kolēģa puses šovakar ir bijusi vērsta nevis uz komisiju, bet gan uz padomi. un padomi šeit izceļas ar eh, lielu tukšumu. Un padomē jau sen bija jāapzinās, ka parlaments ir vērā ņemams partners, kad ir runa par nodokļu jautājumiem, un es kā referents eh, vēlējos arī šo lomu vēl vairāk izcelt. Es kā strādājušies pie šī ziņojuma, pateicos par lielisko sadarbību, strādājot pie šīs sarežģītās tēmas, un ceru, ka rītdien plenāra sēdē mēs ar lielu vairākumu spēsim nosūtīt padomai skaidru signālu, un eh, vēlos uzsvērt, mēs sūtām šo signālu padomē, nevis komisijai. Komisija savu mājas darbu attiecībā uz nodokļu nolēmumu miem ir jau izpildījusi, bet padomē savu oktobra pozīciju vēl vajadzētu pārskatīt, lai nodrošinātu nodokļu taisnīgumu un caurskatāmību Eiropā. Tam būtu jābūt arī dalību valstu interesēs. Paldies! Honorevole Simon. Paldies, tālāk vārds Simona kungam. Jā, priekšsādātāji. Es eh, pārstāvu šeit klāt nēsošo referentu un kā sociāla demokrātu koordinators nodokļu jautājumu izmeklēšanas komitejā eh, arī vēlos pāris vārdus teikt. Es varu piekrist Ferberkunga sacītajam, proti, ka mēs ar komisiju šeit strādājam plecu pie pleca, mēs jau daudz ko esam sasnieguši, un mēs šeit uh, izgaismojam tās nepilnības, kur mūsuprāt eh, nav paveikts pietiekami. Runājot par nodokļu izmeklēšanas komiteju, šodien es saņēmu ziņu, kas radīja manī apjukumu un varētu ietekmēt mūsu turpmāko darbu. Es pateicos komisijai par to, ka tā ir eh, līdzdarbojusies mums caurskatāmības ziņā un sniegusi nepieciešamos dokumentus, kas parlamentam bija vajadzīgi attiecībā uz uh, starp institūciju vienošanos. Šodien es uzzināju, ka tie paši materiāli, kas mums bija darīt pieejami tikai daļēji, bija izplatīti pētniecības institūtiem, kas bija tos vienkārši palūguši, pamatojoties uz iedzīvotāju piekļuvi publiskiem dokumentiem. Ja tas patiešām ir tā, tad mums šeit ir radusies problēma. Es zinu, ka šodien jūs nevarēsiet sniegt pienācīgu atbildi, taču mēs noteikti šo formulēsim arī rakstveidā, jo mums bija ļoti grūti strādāt pie vajadzīgiem dokumentiem. Mēs uh, patiešām to pieņēmām, taču ja šī situācija ir tāda, tad mēs uzstāsim, lai mums arī ir tādas pašas piekļuves tiesības kā trešajām pusēm, kas ir pieprasījuši šos materiālus. Paldies, tālāk vārds Kato kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Noslēdzot šo diskusiju, Es gribētu teikt, ka tā ir ļoti labi parādījusi to vienprātības apjomu, kas ir parlamentā. Sadarbība ir bijusi lieliska, un es izjūtu lielu atbalstu savam dokumentam. Tāpat arī es pamanīju, ka deputāti ir satraukušies par nodokļu jautājumiem, daļēji tāpēc, ka iedzīvotāji ir nikni par to, ka daudznacionālās kompānijas izvairās no nodokļiem, un arī tāpēc, ka viņi ir uzzinājuši vairāk eh, nodokļu komitejas darbības rezultātā, un manuprāt, tas ir liels šīs komitejas sasniegums. Mums ir vajadzīga informācija un dati, kā gan citādi mēs varam veidot labu politiku. Es uh, priecājos par komisijas paziņojumu par to, ka dokumenti ir padarīti pieejami, taču es šaubos par to, ka dokumentu izsniegšana lasītavā ir pietiekams solis. Manuprāt, caurskatāmība nozīmē labāku piekļuvi informācijai. Mums arī ir eh, jāpasargā ziņotāji, kas eh, strādā kopīgi labuma vārdā. Mēs Nevienmēr tiekamies acs pret acs dažādās politiskās grupās šajā parlamentā, taču mēs kopīgi strādājam, lai pasargātu nodokļu ieņēmumus, un mēs tiecamies nodrošināt vienlīdzīgu spēles laukumu starp lielajām korporācijām, kas mēģina samazināt nodokļu izdevumus, un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas veido Eiropas Savienības ekonomikas pamatu. Mans kolēģis Fērberkungs eh, tagad ir bijis spiest doties prom, bet es eh, priecājos par sadarbību ar viņu pie šiem jautājumiem. Mēs eh, augstu vērtējam komisijas centienus un ceram, ka dalība valstis sadarbosies ar mums un uzskatīs cīņu ar nodokļu pārkāpumiem par steidzam prioritāti, jo tā patiešām tāda arī ir. Paldies! Līdz ar to šī diskusija ir beigusies.